So, dear colleagues, let's start. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Esam nedaudz jau aizkavējušies ar darbu sākumu, jo mums bija kopējā tikšanās ar AFET komiteju, bet nu visi jau zina, ka AFET ir tāda ļoti runātīga komiteja. They need a bit more time. Tāpēc tam visam bija vajadzīgs mazliet vairāk laika. Otrais darba kārtības punkts - darba kārtības apstiprināšana. Uh, esmu saņēmis no vairākām politiskajām grupām lūgumu darba kārtībā iekļaut arī punktu par Norvēģijas jautājumu, ja nav iebildumu. Tad šādā grozītā veidā varētu darba kārtību apstiprināt. Ļoti labi. Priekšādātāja paziņojumu. Pirmkārt, gribu jūs vēlreiz informēt, ka mūsu sanāksme tiek raidīta tiešsaistē, tā tiek webstrīmota, tā tad arī cilvēki ārpus Briseles var sekot šīm norisēm. Un tas jums, protams, jāpatur prātā. Un tad pāris faktu makrofinansiālā palīdzība Ukrainai. Otrā sadaļa, otrā daļa finansējuma tiek um, piešķirta kopš 2014. gada Ukraina ir saņēmusi 2,81 miljārdu eiro. Nu, tas jāsaka ir viens no lielākajiem apjomiem, ko vispār Eiropas Savienība ir maksājusi kādai valstī, kas nav ES dalība valsts. Un ir pieņemta arī MFI programma. MFA programma. Par ASV šobrīd Um, Roberts Latvijas tiek iecāts amatā, viņš bija arī uz uzklausīšanu, um, vispirms kongresa priekšā, pēc tam senātie priekšā. Iebildumu nekādu tur nav, bet tur ir vairāk procedūra rakstura jautājumu, kas jāatrisina, lai viņš varētu pārņemt šo šī amata ehm, grožus turpmākajās nedēļās. Nu, un Rosa kungs, kā tirniecības ministrs, attiecīgi tados tā arī ietvaros darbosies. Par asēnu runājot. pastāv iespēja, ka varētu tikt noslēgt vienošanās, nolīgums ar ASEAN, tāda atkal parādīsies. Jūs atminēsieties, ka mēs pieņēmām, ja uzsākām darbu pie sarunām ar ASEAN jau 2007. gadā. Esam saņēmuši mandātu ASEAN nolīgumam, bet faktiski iespējas īstenot sarunas bija tikai ar atsevišķām ASEAN valstīm, bet tagad šķiet, ka situācija ir mainījusies. Un martā Cecīlija Mālstrēma tikās ar ASEAN ministriem, un iespējams, ka tagad pavisam oficiāli darbs varēs atsākties. Tas, protams, būtu liels solis pareizajā virzienā. Ceturtais darba kārtības punkts, un tas ir jauns darbas kārtības punkts, godātie kolēģi, jo ir izstrādāti jauni procedurālie noteikumi, jeb reglaments. Un tagad jums ir jābūt patiešām piesardzīgiem, kad lasāt piezīmes par lēmumiem koordinātoru sanāksmē. Mēs, protams, šīs piezīmes publicējam vienmēr. Bet tagad jums tās ir arī jāpieņem. Un tas ir tāds jauns punkts. Un mans priekšlikums tāpēc ir apskatīt iepriekšējās koordinatoru sanāksmes lēmumus, kas notika 27. februārī. Un ja jums nebūs nekādu iebildumu līdz šīs sanāksmes beigām, tad šos lēmumus uzskatīsim par apstiprinātiem. Jo citādi tad mums jāizceno diskusijas. Piekrītat? Ļoti labi. piektais darba kārtības punkts. Arī tas saistīts ar Ukrainu. Šobrīd spriežam par pagaidu autonomiem tirniecības pasākumiem Ukrainai. Tas, manuprāt, arī ir liels solis kas ļaus atbalstīt ekonomikas attīstību šai valstī. 65 grozījumu saņemti no INTA deputātiem, un ir arī agri komitejas atzinums. Un tūlīt pat došu vārdu mūsu referentam, lūdzu, Valēnsas kungs. Paldies! Priekšā tātad pateicos. Gribu teikt paldies visiem par ļoti vērtīgo ieguldījumu ziņojumu projektā. Sākšu ar grozījumiem komisijas priekšlikumā, pēc tam pāriešu pie pielikumiem. Pirmām kārtām gribu runāt par tematu attiecībā uz drošības klauzulām. Šķiet, ka deputāti ir viensprāts, ka mums ir vajadzīgs spēcīgāks drošības klauzulu mehānisms, bet pastāv viedokļu atšķirības par to, kā šo lietu risināt man tapis skaidrs, un tas tā jau no paša sākuma, ka šīs drošības klauzula mērķis, ja procedūras mērķis, ir ļaut Eiropas Savienības rūpniecībai aiz, aizstāvēties, aizsargāties pret importiem, un nozarei ir jādod iespēju šādu darbību inicijēt. Nav nekādas jēgas šādu nozares procesu īstenot, ja nozara nevar pieprasīt tās inicēšanu. Turklāt eh, svarīgi arī domāt par to, kāda definīcija attiecībā uz nozara tiek izmantota. Ziņojumā izmantoju ES Korejas FTA, ja brīvās tirniecības nolīgumu, un domāju, ka tur ir tas modernākais noteikumu kopums. Šobrīd tas ir pieņemts, un varbūt Un iespējams, ka arī Eiropas parlamentam šādas tiesības tomēr nevajadzētu, jo tas process tikai palielinātu. Atsevišķiem Atsevišķi mehānismi ir saistīti ar bērnas mobilizēšanas mehānismu, un jāsaka, šai gadījumā gan tomēr situācija ir pilnīgi atšķirīga. Šo banānu jautājumā tur ir pavisam cits mehānisms izmantots un nepreferenciālas muitas nodevs var tik, ie, var tikt ieviestas līdz kalendārā gada beigām, ja tiek aizsniegts zināms slieksnis. Ukrainas gadījumā atsevišķas no šīm preferencēm tiem pie, tiek piešķirtas beztarifu kvotu veidā. Nu, piemēram, attiecībā uz nepreferenciālām muitas nodevām, kas automātiski tiek piemērotas, kad tiek iz, izsmelts kvotu daudzums. Turklāt eh, te tiek noteikts arī termiņš dienās. Agrīnās brīn, agrīnā brīnājuma mehānisms šajā gadījumā nedarbotos. Es piekrītu, ka mums nepieciešams pārliecināties, ka ir ļoti mm, uzmanīga uzraudzības sistēma attiecībā uz tirgiem, it īpaši ņemot vērā faktu, ka nav veikts ietekmes novērtējums kopš 2007. gada, kad DCFTA bija sarunas norisinājās. Grasos ierosināt arī kompromisu grozījumus par šo punktu. Atsevišķi iesniegtie grozījumi turklāt maina koncepciju par konstantu uzraudzību, kas nozīmē citādu attieksmi. Gribu šo uzraudzību sasaistīt arī ar kompromisu grozījumiem par pielikumiem. Šķiet, nav nepieciešams komisijai uzlikt pienākumu nakt klajā ar igadējiem, ja vidustermiņu pārskatiem piekrītu tiem grozījumiem, kas vēlas vērties pret korumpētību. Un domāju, ka mums pilnīgi noteikti vajadzētu šajā dokumentā par to runāt. Turklāt vairāki grozījumi, turklāt eh, saistīti arī ar to, kā izmantotājas formulējums atbilst konkrētiem eh, juridisko dokumentu standartizācijas eh, parametriem. Pie tā vēl atgriezīšos vēlāk, kad ierosināšu izmaiņas pēc ēnu referentu tikšanās. Tagad pārējot pie grozījumiem par pielikumiem. Pirms nedēļas Agri komiteja nobalsoja par atzinumu attiecībā šo ziņojumu, un šīs komitejas deputāti nolēma svītrot tarifu līnijas attiecībā uz kukurūzu, kviežiem, pārstrādātiem tomātiem un samazināt uh, miežiem, miežu daudzumu līdz 50 tonnām. Inta komitejā šajos grozī, e, saņemam grozījumus par visiem šiem agrī tarifu līnijas svītrošanas gadījumiem. Uh, un pieturēties pie Eiropas komisijas priekšlikumiem. Es šobrīd strādāju kopā ar kolēģiem, lai nonāktu pie atbilstīga kompromisa lauksaimniecības preču jomā. Jau esmu paziņojis, kāda ir man personīgie uzskati, darīju to skaidru un gaiši. Es domāju, ka jādod ieguldījums eksporta portfeļu dažādošanā, īpaši atbalstot MVU. Tāpat ir grozījumi, ar ko tiek svītrots jūrija, jeb respektīvi mēslotā, mēslošanas materiāla izmantošana. Tā ir, tas ir produkts, e, pret, e, kura saistībā Eiropas nozars ir visai jutīgas, jo tas nozīmē nekonkurēt spējīgu praksi, jo Eiropas Savienība ir nolēmusi vērsties pret šāda veida e, līdzekļiem lai nenotiktu dempings. Tas attiec, piemēram, uz Baltkrieviju, Nigēriju, Krieviju un Ukrainu. Un piekrīt šo grozījumu sagatavotājiem, ka tiešām šis, šī viela būtu jāsvītro. Tāpat arī gribētu uzsvērt, ka saprotu, cik, ar cik lielām grūtībām Ukraina šobrīd sastopas, cenšoties cīnīties pret ārēju ienaidnieku, vienlaikus īstenojot ļoti sarežģītas reformas valstī. Zinu, ka gan embargo, uh, gan tranzīta liegums ir ļoti smagi ietekmējis tirdzniecības iespējas šai valstī. Tas jāpatur prātā darba gaitā. Un kas nav maz svarīgi, vēlos runāt par vēl vienu ļoti svarīgu punktu, respektīvi koksnes eksporta liegumu. Mēs šobrīd vērojam likumdošanas attīstību un ceram, ka šai saistībā likumdošana tiks pārstrādāta bez kavēšanās, bet atcerieties, ka šis liegums pilnībā ir pret PTO noteikumiem un praksē ir arī pret DCFTA noteikumiem. Tas jāpaturprātā. Saprotu, ka te ir arī zināms spiediens nerīkoties šai jomā, bet gribu teikt vēlreiz, es uzskatu, ka mēs nevaram pieļaut šāda veida rīcību. Situācija šai ziņā jāmaina. Paldies! Lies paldies Valēnsas kungam. Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Lūdzu. Paldies! Vispirms Martulds Kog. Pirmām kārtām paldies referentam par labu paveikto darbu, par ļoti labo sadarbību, kas attiec uz grozījumiem. Vēlējos pat pieturēties pie mūsu grupas sākotnējās līnijas. Uzskatu, ka Ukraina ir pelnījusi mūsu atbalstu. Un ar šo ziņojumu mums tiek piedāvāt labi iespā, iespēju šo atbalstu sniegt. Jo atbalsts, protams, tāpat laikā nevar būt tāds, nu, um, tukšs čeks, kur var ierakstīt, ko vēlamies. Nē, ko, ko viņi vēlas. Nē, mums ir jāizdara spiediens, jāīsteno referums, jāveic pret korumpētību. Un tieši tā kā referents teica, attiecīgi tā arī jārīkojas. Tāds arī ir tas pamatojums, eh, kas jūtams mūsu grupas sagatavotajos grozījumos. Pirmām kārtām iesniedz grozījumus, kuros prasās ekonomikas un politiskās reformas, pieprasām progresu šajās jomās, tas ir ārkārtīgi būtiski, lai šos uh, nolīgumus izmantotu otrām kārtām, iesniedzam arī grozījumus, ar kuriem vēlamies spēcināt drošības klauzulas, vēlamies pārliecināties, ka ES ražotāji tiek aizsargāti nepieciešamības gadījumā. Un nevēlamie, nevēlamies tādus visai jau jutīgus sektorus pakļaut riskam. Mums jāskatās arī uz to, kā šie drošības pasākumu mēri varētu darboties praksē. Vienlaikus respektējot visas juridiskās prasības Un šai ziņā domāju, ka mēs visi vēlamies vienu un to pašu, mums tikai jāspēj atrast tas labākais veids, kā šīs idejas īstenot. Tāpēc atzinīgi vērtējam referenta centienus rast risinājumu par to, kā spēcināt šīs drošības klauzulas. Trešām kārtām iesniedzu grozījumus, ar kuriem prasu uzmanīgu, eh, prātīgu uzraudzību attiecībā uz šo nolīgumu ietekmi, gan ekonomikas, gan sociālās ietekmes ziņā lai šī nolīguma īstenošana nebūtu pārāk, un uzraudzības pā, īstenošana nebūtu pārāk dārga, mēs tāpēc lūdzam to iekļo, iekļaut igadējo pārskatu kontekstu asociācijas nolīguma saistībā. Tāpat arī iesniedzam grozījumus par to, ka tiek uh, svītrots, ats, neiesniedzam grozījumus par atsevišķu līniju svītrošanu, bet vienkārši runājam par to, ka šai regulai jābūt pēc iespējas tādai pamatīgākai attiecībā uz reformu, uzraudzību un drošību kas attiecas uz TRQ, jeb šīm kvotām, es domāju, ka šeit jāspēj rast līdzsvarots kompromiss, kur tāpat laikā vēl būtu arī kas jēgpilns attiecībā uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Esmu gatava rast arī labākos eh, iespējamos kompromisus un turpināt sadarboties gan ar referentiem un citiem deputātiem, lai to izdarītu. Domāju, ka ir ļoti svarīgi parādīt mūsu apņēmību palīdzēt Ukrainai un dot viņiem to grūdienu tirzniecībā ar Eiropas Savienību. Nedomāju, ka drīkstam šo iespēju vienkārši palaist garām, jo tā ir ļoti nozīmīga iespēja ļoti daudzos un dažādos aspektos. Paldies! Lielas paldies, saka priekšēdātājs! EKR grupas vārdā Pirkerkungs, bet viņa nav zālē, Alda grupas vārdā Van Bālenkungs, bet arī viņa nav zālē, Goja grupa pārstāv Šolcekungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos sirsnīgi pateikties referentām par paveikto darbu. Mēs, mums jau vairāk kārt ir bijusi iespēja um, apspriesties par makrofinansālās palīdzības jautājumiem Ukrainai. Un tas uh, noteikti ir jautājums, kas uh, mūs visus uztrauc. Es uh, gribētu vēlreiz atkārtot, ka sociāldemokrātiem galvenais princips ir tas, ka Mums ir jādomā par ekonomiskās situācijas stabilizāciju Ukrainā, un kā to ir norādījusi komisija, tad šāda stabilizācija ir novērojama. Bet mums ir jāpatur monitoringa mehānismi. Tas nozīmē, ka visi nosacījumi, kas ir saistīti ar makrofinansiālo palīdzību, tiek saglabāti. Protams, vienlaicīgi cerot, ka uh, tas uh, ļaus mainīt eh, šo situāciju, kas, eh, mūsuprāt, vēl ar vien nav apmierinoša, tad galvenokārt ieruna par tiesiskumu un cīņu pret korupciju. Šajā saistībā es vēlētos eh, norādīt uz mūsu grozījumiem numur 2 un numur 4. Šajos grozījumos mēs vēlreiz skaidri pasakām, ka nosacījumi un monitoringa process, mūsuprāt, ir jāsaglabā visu laiku. Uh, Un tas nozīmē, ka ja šie nosacījumi netiek izpildīti no Ukrainas puses, tad uh, ir uh, jādomā par uh, attiecīgo pasākumu mm, atjaunošanu. Mēs uzskatām, ka tas ir vajadzīgais priekšnosacījums, lai mēs varētu pozitīvi un veiksmīgi virzīt uz priekšu uh, šos autonomos tirdzniecības pasākumus un nodrošināt sadarbību tirdzniecības jomā. Tāpat arī es uzskatu, kā komisijai, ka vajadzētu arī izvērtēt to, kas ir noticis iepriekšējos gados, un parlamentu kā likumdevēju vajadzētu informēt par uh, visiem īstenošanas pasākumiem, tā lai mēs varētu izvērtēt atbildīgi, kā mums rīkoties attiecībā uz šiem at atbalsta pasākumiem. Uzskatu, ka sadarbība ar, ar referentu un ānu referentu, referentiem ir bijusi ļoti laba un ka mēs panāksim ļoti labus rezultātus. Tagad uh, Heidī Hautala no Zaļo grupas. Paldies, priekšādātāji! Ukraina ir valsts, kas ir ļoti atkarīga no lauksēmniecības. Mēs uzskatām, ka, ja mēs patiešām gribam palīdzēt Ukrainai, mums nevajadzētu mēģināt vērsties pret šiem lauksaimniecības produktiem, proti kukurūza un kvieši. Nevajadzētu to svītrot no uh, šo tirdzniecības pasākumu sarakstiem. Uzskatām, ka būtu ļoti svarīgi aicināt komisiju publicēt eh, izvērtējumu, kas tika gatavot šim priekšlikumam. Uz to attiecas mūsu iesniegtais trešais grozījums. Un nākamais, lai izvairītos no automātisko tirsniecības eh, pasākumu atjaunošanas, eh, tad bez izvērtējumiem. Esmu runājusi ar vairākiem kolēģiem, kas ir izteikušies par to, ka vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz reformām, un tieši tāpēc esam sagatavojuši vēl vienu grozījumu par korupciju. Uzskatu, ka Ukrainas valdībai patiešām vajadzētu to ņemt vērā, lai varētu dabūt šos automātiskos sirdsniecības pasākumus. Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Kurš mums ir ieradies? Labdien! Eiropas komisijas vārdā es vēlētos jums pateikties par līdz šim ieguldīto darbu un uh, labo sadarbību. Esam mēģinājuši sniegt jums visu vajadzīgo informāciju par šo failu. Es gribētu šeit komentēt vairākus punktus, kas tika pieminēti. Pirmkārtām rādzu, ka Intā komitejas deputāti vēlas nodrošināt ļoti spēcīgu drošības klauzulu, kas aizsargātu mūsu tirgu. Tas ir arī Eiropas komisijas interesēs, un mēs uzskatām, ka mums eh, izdosies vienoties par vispiemērotāko drošības klauzulas redakciju. Uzskatām, ka būtu ļoti labi, ja šo izmeklēšanu varētu uzsākt pēc dalībvalsts lūguma. Tāpat arī to varētu darīt jebkura juridiska persona vai asociācija, kas darbojas um, Eiropas ražotāju vārdā. Uzskatām, ka šādā veidā mēs varētu atrast labu kompromisu. Tagad par pašu kontroli. Mēs redzam, ka Intā komitejas uh, grozījumos ir paredzēts, ka e, ir jāievieš monitorings attiecībā uz uh, šiem atbalsta pasākumiem, bet. And, uh, for, uh, bet es vēlētos norādīt, ka komisija jau veids pastāvīgu kontroli pār tirdzniecības kvotām un attiecībā uz cenām. Komisija gatavo um, regulāras atskaitas. Uh, Attiecībā uz uh, šīm regulārajām atskaitēm es vēlētos norādīt, ka mēs uh, patiešām uh, sniegsim šādas atskaites un pirmā tiks sagatavota jau šogad. Iesniegsim to Eiropas parlamentām. Tātad mēs varam apņemties jūs informēt par importa statistiku un par um, kvotām, iekļausim šo informāciju mūsu ziņojumos. Vēlētos komentēt vēl kādu jautājumu. Proti, ja mēs ar uh, saviem kontrolas pasākumiem varam noteikt eh, konkrētus eksportētājus, kas gūst labumu no šīm uh, Eh, samazinātajām tarifu kotām, kā es redzu, tad eh, grozījumos šis jautājums tika pieminēts, tad es šeit vēlētos jūs informēt, ka tas nebūs iespējams, jo pašlaik mēs izmantojam uh, eh, TRQ menedžmenta sistēmu, kur kur summas tiek piešķirtas pieteicējiem, balstoties uz to, kurš piesakās pirmais. Bet attiecībā uz licencēšanu mēs piešķiram vajadzīgās kvotas. Tomēr sistēma neļauj mums identificēt šos eksportētājus, kas gūst labumu, tāpēc, ka šeit ir ieviesi drošības pasākumi attiecībā uz konfidencialitāti un iespējamiem interešu konfliktiem. Uh, Vienlaicīgi mēs arī vēlētos uzsvērt, ka mazie un vidēji uzņēmumi pārstāv vislielāko daļu no uzņēmumiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē Ukrainā un kas nodrošina visvairāk darba vietu. Balstoties uz neatkarīgiem pētījumiem par ilgtspējīgumu, tā skaitā arī ilgtspējīguma uh, Mm, atbilstības pētījums, kas tika gatavots 2016. gadā, norāda, ka 75% no pārtikas rada eh, mazas lauku saimniecības un mazen vidēju uzņēmumi nodarbina apmēram 90% no nodarbinātajiem lauksaimniecības sektorā. Šis faktors ir ļoti nozīmīgs. Neskatoties uz šiem lielajiem tirgotājiem lauksaimniecības nozarē, kuri, protams, pastāv, um, ir vajadzīgas papildu tirzniecības iespējas, kas e, ļaus uzlabot e, algu līmeni un arī nodarbinātību. Tas attiecas arī uz e, graudkopības nozari. Tas tika norādīts jau pētījumā, kas tika gatavots 2007. gadā. Attiecībā uz tirgus piekļuves uzlabošanu Pozitīva ietekme galvenokārt būs eh, rietumu Ukrainas lauku apvidos. Arī šī informācija iespējams jums ir noderīga. Varbūt jūs arī esat apspriedušies par mm, produktiem, kas ir iekļauti šajā priekšlikumā. Protams, ka mūs ļoti uztrauc centieni, kas tiek izdarīti, lai izslēgtu vairākus produktus no autonomā tirdzniecības pasākuma priekšlikuma. Tad, kad mēs izskatījām grozījumus, kas attiecas uz aptvertajiem produktiem, atklājām, ka apmēram 98% no kopējā importa, kas ir iekļauta autonomā tirdzniecības pasākuma priekšlikumā, tiktu izņemti no šī priekšlikuma aptvēruma. Tātad šis priekšlikums būtu tāda kā tukša čauliņa. Mēs patiešām vēlētos aicināt parlamenta deputātus vēlreiz izskatīt visus šos produktus. Šie produkti noteikti nerada nekādu apdraudējumu tirgumu Eiropas Savienībā. Un skatoties uz 16. gada datiem, mēs varam konstatēt, ka imports Eiropas Savienībā attiecībā uz lielāko daļu no šiem produktiem samazinājās. Tātad, zināmā mērā var teikt, ka mēs uh, varam papildināt 2016. gada septembra priekšlikumu. Šauca kungam papildi jautājums. Uh, jā, man ir radies jautājums uh, jūsos klausoties. Ja jūs sakāt, ka ar jūsu rīcībā esošo metodiku un novērojot visus šos jautājumus, eh, jūs nevarat to izdarīt. Vai tas eh, nenozīmētu, ka jums ir eh, jāmaina metodika, galu galā mums ir jāskatās uz šīm attiecībām tirgū? Un otrais jautājums, es, piemēram, paskatos uz olu ražošanu un olu importu no Ukrainas Eiropas Savienībā, tad Šeit parādās divi ļoti lieli ukrāņu olu ražotāji, kas pilnībā kontrolē visu tirgu un ietekmē arī tirzniecības eh, plūsmu attiecībā uz šo produktu. Kā jūs varat eh, teikt, ka lielākā daļa šeit ir tieši mazi un vidēji uzņēmumi? Mums varbūt vajadzētu tomēr izrādīt kaut kādas šaubas, vajadzētu paskatīties, kas īsti no tā visa gūst labumu. Tātad ir jādomā par ražotāju ekonomisko un sociālo attīstību Ukrainā. Un tāpat ir arī jāapskatās, kā tas ietekmēs ražotājus Eiropas Savienības iekšienā. Domāju, ka mums vajadzētu šeit iegūt precīzāku informāciju. Pretējā gadījumā mums nāksies visu laiku konsultēties. Kā jau jūs eh, teicāt, Ja pēc NV komitejas grozījumiem šis saraksts ir tukšs, tad tam nav nekādas jēgas, mums vajadzētu apspriesties par detaļām. Vārds komisijai. Jā, patiešām mums ir šādi lieli tirgotāji tirgū, bet uh, vienlaicīgi radot papildu tirzniecības iespējas, mēs varam stimulēt ražošanu Ukrainā. Un runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad es šeit domāju mājasēmniecības un mazus ražotājus, kas arī um, nodrošina ražošanu. Tātad, protams, jāsaprot, ka mēs nerunājam tikai par tirgotājiem, mēs runājam par ražotājiem. Un tiem vajadzētu gūt netiešu labumu no mūsu priekšlikuma, jo mēs uh, radām papildu iespējas ražošanai, līdz ar to darba vietām, uh, un mēs varam ļaut uzlabot situāciju Ukrainas reģionos, uz ko attiecas šis priekšlikums. Paldies! Mūsu referents tagad Valēsas kungs. Paldies, priekšādātāji! Domāju, ka kopumā mēs esam viensprātis. Mums ir patiešām jāatbalsta šīs reformas un izmaiņas Ukrainā. Bet ir jāatcerās, ka mums pašiem šeit komitejā vajadzētu sev uzdot jautājumu, vai mēs drīkstam ignorēt mūsu agrī komitejas kolēģus. Par to noteikti nāksies padomāt. Nākam pirmdien pulkstenš četros ir paredzēta ēnu referentu sanāksme, un līdz eh, tam brīdim man vajadzētu jums jau iesniegt priekšlikumus par to, kā vajadzētu rīkoties. Paldies, balsojums ir eh, paredzēts 4. Eh, maijā. Līdz ar to piektais darba kārtības punkts ir izskatīts un varam pāriet pie sestā. Šeit mēs runāsim par tirdzniecības politiku un globālajām vērtību ķēdēm. Apmēram 70% no globālās tirdzniecības ir saistīti ar globālajām vērtības ķēdēm, un tieši tāpēc mums vajadzētu pārdomāt, kā tas ietekmē tirsniecības politiku. Ir sagatavots darba dokuments, to ir sagatavojusi mūsu kolēģi Renas Kundze. Dod viņai vārdu. Paldies! Paldies, priekšsādētāji! Es vēlētos norādīt, ka INTA komiteja ir nolēmusi gatavot šo ziņojumu, un mani tas patiešām iepriecina. Mums vajadzētu paskatīties, kā tirzniecība un investīcijas var uzlabot uh, globālās vērtības ķēdes, jo tās ir ļoti noderīgas uh, ilgspējīgas ekonomikas attīstībā gan Eiropā, gan arī tās sadarbības partneros. Globālās vērtības ķēdes, kā jūs norādījāt, ir kļuvis par ļoti būtisku elementu uh, globālā ekonomikā, un tie noder arī investīcijās Ražošana galvenokārt saistās ar šīm globālajām valūtas ķēdēm, un to koordinē multinacionāli uzņēmumi. Tur ir iesaistīti tūkstošiem dažādu spēlētāju filiālis, līguma partneri, neatkarīgi piegādātāji, kā arī atsevišķi darbinieki, kas parasti uh, veic savus uzdevumus tādā neformālā uh, struktūrā un uh, pakāpeniski. Pašlaik te ir runa par 25% no globālās tirzniecības, un, kā jūs norādījāt, 75% no tirzniecības saistās ar globālajām vērtības ķēdēm. Eiropas jaunā stratēģija attiecībā uz tirzniecību visiem ļoti, jo īpaši attiecās uz globālajām vērtības ķēdēm. Šeit mums vajadzētu panākt līdzsvaru, sasniedzot uh, norādītos mērķus attiecībā uz Savienības īpatsvaru globālajās vērtības ķēdēs. Mums vajadzētu veicināt profesionālo mobilitāti, veicināt pakalpojumus digitālajā jomā, piekļuve izēvielām, novatoriskuma aizsardzība un muitas procedūru uzlabošana. Šī stratēģija saistās arī ar daudz atbildīgāku tirzniecības un investīciju politiku. Uh, Tieši tāpēc mēs vēlamies veicināt atbildīgumu visiem spēlētājiem, kas piedalās globālajās vērtības ķēdēs. Tātad te ir runa par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, par agresīvu nodokļu politiku. Tāpat arī ir jādomā par atbildīgumu piegādes ķēdēs un tāpat arī ir jādomā par sociālo un uzņēmumu atbildību. <clears throat> Uzstājot šo stratēģiju Eiropas parlamentā, mēs vēlamies iekļaut ilgspējīgas attīstības um, nodaļas um, brīvās uh, tirzniecības nolīgumos. Šeit mums vajadzētu nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības tirzniecības modelim un vajadzētu uzlabot sadarbību ar trešajām valstīm. Tāpat mēs uzskatām, ka uzņēmumiem vajadzētu veikt pārbaudas, lai nodrošinātu labāku cauradzamību globālajās tirzniecības ķēdēs. Konfliktu izrakteņu regulā jau ir devusi ļoti labu ieguldījumu šajā jomā. Ziņojums par globālajām vērtības ķēdēm atbilst pašreizējiem stāvoklim, kur globālā tirsniecība ir saņēmusi ļoti plašu kritiku visā pasaulē. Mēs nedrīkstētu, protams, uh, skatīties tikai paši uz sevi, ierauties sevī. Mums uh, ir jānodrošina daudz taisnīgāka un caurdzamāka globalizācija, kas atbilst moderniem izaicinājumiem un kas ir noteikti 2030. gada darba kārtībā attiecībā uz ilgspējīgu tirzniecību visiem. Mums ir jānodrošina sociālā nodokļu un vides eh, taisnība Mums ir jāparāda, ka Eiropā spēj nodrošināt daudz taisnīgāku globalizāciju. Tieši par to domājot, es gatavoju šo darba dokumentu. Mēs šeit mēģinam attainot globālo vērtības ķēžu lomu pasaulē, un mēs vēlamies uzlabot cauramību, cauradzmību visās šajās globālajās vērtības ķēdēs, jo īpaši šeit vēlos atsaukties uz Bangladešas dokumentu, kā arī uz šo eh, konfliktu minerālu regulu. Mums ir jādomā arī par telekomunikāciju un infrastruktūras attīstību, un ir jānodrošina arī, lai tiktu veiktas investīcijas, kas ir eh, ļoti būtiskas pašreizējās eh, brīvās ekonomikas laikmetā, un ir jāskatās uz valstīm, ko darīt, uz tādām valstīm kā Ķīna un Indija. Uh, Protams, ka pastāv atšķirības starp uh, rūpniecības uh, valstīm un attīstības valstīm. Tas rada ļoti lielas grūtības un izaicinājums attiecībā uz dēmpingu un vidi. Šajā dokumentā mēs vēlamies runāt arī par multinacionālo uzņēmumu vietu. Uh, šajās ķēdēs 50% no tirsniecības notiek starp starpniekiem, bieži vien viena multinacionāla uzņēmuma ietveros. Šis dokuments tāpat arī izklāsta galvenos izaicinājumus attiecībā uz globālo vērtības ķiežu pārvaldību. Tas attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz valstīm, gan arī uz savienībām. Šeit mums ir jādomā par tādu tirzniecības un investīciju policiju, politiku, kas ļautu samazināt tarifus, kas ļautu vieglāk uh, atvieglot uh, tirzniecību, nodrošinātu lielāku caurredzamību, uh, Eh, preferences un kas ļautu iekļaut eh, taisnīgas attīstības eh, sadaļas privās tirdzniecības nolīkumos. Tāpat arī šeit ir paredzētas rekomendācijas attiecībā uz mūsu tālāko politiku, lai nodrošinātu taisnīgāku un ilgspējīgāku tirzniecību. Mums vajadzētu iekļaut attiecīgas nosacījumus brīvās tirzniecības nolīkumos, vajadzētu arī vērsties pret nelegālu praksi, jo īpaši uh, vajadzētu vērsties pret multinacionāliem uzņēmumiem, kas cenšas izvairīties no nodokļiem. Tāpat arī vajadzētu veicināt darbu, kas jau tiek veikts uh, konfliktu minerālu uh, sakarā. Un vajadzētu nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvām attiecībā uz uh, atbildīgumu multinacionālu uzņēmumu uh, izēvielu iekuvē. Paldies, un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms eh, tautas partijas grupa Valences kungs. Uh, thank you, Mr. Jā, paldies, priekšsarētāji. Mūsu kolēģis Fernando Ros eh, aizkavējās politisku iemeslu dēļ Portugālē, bet viņš ir sagatavojis runu, kuru ar jūs atļaus jums nolasīšu. Pirmkārt, es vēlos pateikties referents kundzei par uh, prezentēto dokumentu, kur mēs uzskatām par labu pamatu mūsu darbam, kuru sāksim šodien attiecībā uz nākotni, sagatavojam pašiniciatīvu ziņojumu. Caurskatāmākā un atbildīgākā globālā vērtība radīšanas ķēde ir jārisina dažādos līmeņos ar atšķirīgiem līdzekļiem, paskaroties uz uh, regulējumu, kas spēkā ir Eiropā vai arī pasaulē, un kāda ir multinacionālo uzņēmumu loma šai ķēdē. Vides, sociālās tiesības, ekonomiskā izaugsme, tas viss ir jālīdzsvaro kā daļa no plašākas ilgspējīgas stratēģijas. Papildu vērtības radīšana it īpaši MVU un mikro uzņēmumu gadījumā, ir jāatbalsta, ņemot vērā strauju mainīgo pasauli, kur katru nedēļu no, un mēnesi notiek straujas pārmaiņas. Eiropas Savienībai ir nepārtraukti jāsako notiekošajiem un jārēģē uz izaicinājumiem, eh, kas eh, rodas. Tā jau tas notiek, piemēram, Bangladešas ilgspējīgas e, pakta gadījumā vai nelegālās meža izciršanas e, gadījumā vai biodegvielas gadījumā. Un tie ir tikai daži piemēri no līdzīgi sagatavotiem dokumentiem. Mēs vēlamies paziņot sekojošo. Pirmkārt, mums ir jāapzinās, cik sarežģīta un strauji mainīga ir realitāte globālajā vērtību radīšanas ķēdē. Tas nozīmē, ka ražošanas sistēmas šobrīd ir ļoti sarežģītas ar daudz līmeņu, starptautiskiem tīkliem, resursu iegūšanai un sarežģītiem biznesa modeļiem, kas aizvien vairāk pieļauj pārobežu um, ekonomikas izaugsmiem Virzītāji spēki ir atšķirīgi, dažus var izmērīt, citus nē. Kā to norādīja nesenējais OECD un Pasaules bankas pētījums. Šo sarežģīto realitāti atzīst arī Eiropas komisija savā stratēģijā tirzniecība visiem. Tas nozīmē, ka mums jābūt piesardzīgiem, jāiesaista plašu uh, pārstāvju skaits no sabiedrības un jāstrādā pie inovatīviem likumdošanas instrumentiem. Tāpat mums ir jāņem vērā straujās izmaiņas pasaulē. Piemēram, nesenās politiskās izmaiņas ASV, Brexit, jauna politikas un ekonomikas eh, dalībnieku ienākšana globālajā arēnā pieaugušās migrācijas plūsmas, terorismu uzbrukumu, siltumnīca efekta gāzu ietekme, vides eh, pasliktināšanās. inovatīvie informācijas un ziņu izplatīšanas kanāli un daudzi citi faktori. Tas tikai papildu sarežģīja situāciju realitātei, kurā mēs dzīvojam. Otrkārt, mēs vēlētos plašākas, precīzākas atsauces uz mikro un mazajiem vidējiem uzņēmumiem kā daļa no globālās ķēdes. Tas ir svarīgi, lai cilvēki nedotos projām no saviem reģioniem, turpinātu tur dzīvot un strādāt. Tāpat arī skaidrāks atsaucis ir nepieciešams uz politikām, ar kur palīdzību šiem uzņēmumiem varētu palīdzēt eh, attīstīties ķēdes eh, ietek, iekšienē, ir tīpaši jaunatīstības valstīs, un eh, atbalsts sniegšana šiem uzņēmējiem globālajās ķēdēs, kas šobrīd veido 75% no globālās tirzniecības apjoma. Es vēlētos arī uzsvērt, cik svarīgi ir mazināt tās augtās konteksta izmaksas, jeb nosacījumu kā te tiek dēvēt dažādos pētījumos. Konkrēti mēs prasam to attiecināt uz ievedmuitām, e, intelektuālā īpašuma aizsardzības, maksām un tiesisko nenoteiktību. Treškārt vēlos prasīt atbalstu starptautiskās darba organizācijas prasību īstenošanai un korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošanai ne tikai globālajās tirzniecības ķēdēs, bet visiem produktiem, kas tiek tirgot Eiropā. Šeit es vēlos uzsvērt padomus eh, secinājums no pagājušā gada māja, kurā minēts tas, cik svarīgi ir īstenot šos pasākumus, jo tie veicina ilgspējīgu attīstību, cieņpilnu darba vietu radīšanu un tiesību piešķiršanu visiem, tīpaši sievietēm un jauniešiem, tāpat arī cilvēkiem ar invaliditāti. Atbalstot CSR principu īstenošanu, es vēlos arī atsaukties uz dažiem priekšlikumiem, kurus aps, apstiprinājām pagājušajā gadā jūlijā rezolūcijās par tirzniecību un investīcijām un 2010. gada rekomendācijām uh, par sociālajiem vides standartiem, cilvēktiesībām un korporatīvo atbildību. It īpaši to, cik svarīgi ir integrēt Eiropas Savienības tirdzniecības līgumos cilvēktiesības, vides un sociālos standartus pa, uz starptautiskās eh, darba organizācijas principiem balstītu pieeju. Mūsu prasība komisijai strādāt vairāk pie tā, lai uzņēmumi nodrošinātu atbilstību savās piegādes ķēdēs un pilnībā pieņemtu SDO darba standartus un startautisks atzītas CSR standartus. Bazoties uz OECD, ANO, ISO 2006 standartiem un starptautiskās darba organizācijas ja, principiem attiecībā uz resursu iegūšanas nozarēm. Un noslēgumā mēs ierosināsim dažus grozījumus attiecībā uz precīzākām atsaucēm, kuras mēs vēlētos redzēt, piemēram, cīņa par bērnu darbu un tas arī nav pie, un piespiedu darbu, un tas nav pieminēts šeit pietiekam plaši. Tāpat mēs vēlētos plašāku pieeju dzimumu jautājumam, kas tikai četrās vietās ir pieminēts dokumentā. Šeit vajadzētu arī nosaukt konkrētās politikas instruments uh, attiecībā uz jauniešiem vai cilvēkiem ar invaliditāti. Ar, um, līdz ar to Roskungs vēlas paust to, ka labprāt pārunās šos un citus izaicinājumus ar referentu un citiem ēnu referentiem saistībā ar globālajiem vērtību radīšanas ķēdēm, kā piemēram izcelsmes eh, regulējumu. Paldies referentei par prezentēto dokumentu un ar nepacietību gaidu rezolūcijas priekšlikumu. Uh, Paldies, eh, Lūns kungs nav šeit. Vai vēlaties viņu vārdā kaut ko sacīt? Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsarētāji. Manas grupas vārdā vēlos sacīt sekojošo. Protams, ka mēs dzīvojam globalizācijas pārņemtā pasaulē, tāpēc mums arī globālās vērtību radīšanas ķēdes situācija ir tāda, ka produkti tiek izstrādāti vienā valstī, bet ražoti citā, montēti vēl citā kas rada zināmu līdzsvaru trūkumu, un ar to mums kaut kā ir jātiek galā. Mēs kā grupa lielā mērā atbalstam to, ka tiktu ieviesta prakse, kas palīdzētu cīnīties pret eh, nelikumīgām finanšu plūsmām, palīdzēt cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citām nelikumīgām praksēm tiktu ieviesti caurskatāmību veicinoši pasākumu un plašāku pasākumu pret korupciju. Tomēr mums ir daudz arī šaubu attiecībā uz saistošu un īstenojumu sankciju vai darbības apturēšanas klauzulu iekļaušanu attiecībā uz korporatīvos sociālo atbildību. Mēs nekad neesam atbalstījuši stratēģiju, kas balstās uz nosacījumiem, vai priekšnosacījumiem vai sankcijām. Mēs labprātāk atbalstam iesaistīšanās stratēģiju, kur mēs pret uh, tirdzniecības partneriem izturamies kā pret vienlīdzīgiem. Kas attiecas uz sociāliem un vides standartiem, Mēs uzskatām, ka jaunatīstības valstīm ir nepieciešami tādi vides un sociālai standarti, kas atbilst viņu ekonomiskai un sociālai attīstībai. Un ja kādi centieni uzspiest mūsu standartus viņiem, īstermiņā noteikti būtu pretproduktīvi. Un kas eh, vienā vai citā veidā būtu protekcionismu paveic. Tālāk kas attiecas uz cilvēktiesībām, darba tiesībām, visiem šiem svarīgajiem jautājumiem. Man ir sajūta, ka INTA komitejai vajadzētu būt kā platformai attiecībā uz citiem tirzniecības aspektiem. Un mums šeit parlamentā ir citas struktūras, kur šie svarīgie jautājumi varētu tikt apspriesti. Diemžēl tas, ko mēs šeit bieži pieredzam debatēs šajā komitejā, ir tas, ka pretēji tam, ko mēs domājam, kas ir Eiropas Savienības, ko tā balstās, respektīvi atvērtības, starptautiskā sadarbība, brīvā tirzniecība, tad, tad noteikti šķēršļu likšana un priekšnosacījumu izvirzīšana nav pareizais veids. Tas tikai, tikai ceļš uz protekcionismu šādos iespējamos nākotnes pasākumos. Un visbeidzot, kas ir nemazāk svarīgi, mums vajadzētu ņemt vērā arī to, ka globālās vērtību radīšanas ķēdes atstāja struktūrālu ietekmu uz ekonomiku. Pirmkārt, lai iekļūtu šādā globālā ķēdē jaunatīstības valstīm, ir jāspēj uzņemt ārvalstu investīcijas, tas padara tarifus un citas aizsarga uh, Ehm, esam šķēršļus ehm, mazāk nozīmīgs, jo tādējādi tiek mazinātas ehm, izmaksas un palielināta konkurētspēja, un mums vajadzētu apsvērt to, kā vēl vairāk mazināt šīs tirniecības barjeras, kā, šķē, kā tarifus un citus šķēršļus. No otras puses, jaunatīstības valstīm ir nepieciešams arī pielāgoties, jo daudzi jaunie tirgi balstās uz aizvietošanas modeli tradicionālajai rūpniecībai, kaut arī mēs zinām, ka tradicionāla rūpniecība ir daudz kur joprojām ļoti svarīga. Mēs arī zinām, ka e, darba vietas nebūs e, atkal e, atpakaļ iepriekšējās vietās, viņas neatgriezīsies arī nākotnē. Tāpēc mums ir jākoncentrējas uz uh, pakalpojumiem, uh, programmatūras izstrādi, lietām, kas noteikti radīs jaunas nodarbinātības iespējas. Tāpēc es ierosinātu arī detalizētāk strādāt pie šiem aspektiem ziņojumā. Tas varētu būt arī sākumā viss, un gaidām tālākas diskusijas, esam gatavi sadarboties. Uh, lai nonāktu pie vispusēji pieņemama dokumenta. Paldies! Paldies! Tagad Alda grupas vārdā. Šarantsovas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī atzinīgi vērtēšu pašu, eh, pašiniciatīvu ziņojumu, vēlos pateikties referentei par darbu pie šī dosjē, ņemot vērā to, ka globālās eh, vērtību radīšanas ķēdes ir aizvien svarīgākas mūsu ekonomikai, mums ir nepieciešama visaptaroša pieeja. To arī atzīst pati referenta savā dokumentā. Šeit dokumentā minēts tas, ka mūsu pieejai pret šīm ķēdēm ir jābūt caurskatāmām, jābalstās uz Eiropas vērtību ievērošanu. Caurskatāmība un sabiedrības uzticēšanās tirzniecības politikā ir galvenie jautājumi tirzniecībai. Uh, Jā, tas arī ir pilnīgi skaidrs, ka tas caurvīja visu stratēģiju, un tam ir jāpāriet arī citās uh, e, tirsniecības politikas jomās, tā skaitā globālās svētību radīšanas ķēdēs. Mums jābūt arī proaktīvākiem, izveidojot šo ietvaru attiecībā uz to, kā nodrošināt strādājošiem lielākos iegūmus. Nevis koncentrēties uz soda pasākumiem un saistošiem noteikumiem. Es vēlētos redzēt lielāku uzsvaru uz to, kādā veidā mēs varētu plašāk izmantot šīs iespējas, ko dod mums globālās vērtību radīšanas ķēdes. Attīstība ir radījusi daudz iespēju, it īpaši MVU, ļaujot piekļūt globālajiem tīkliem bez vajadzības pašiem izveidot visu globālo ķēdi kādam produktam. Mums ir jāmeklē veidi, kā mēs varam atbalstīt tādu vidi, kuros MVU var piedalīties šādās e, globālās ķēdēs un tādējādi dziļāk integrēties globālajos tirgos. Daži jautājumi, kas tiek uzdot šajā dokumentā, ir ļoti svarīgi. Piemēram, to, cik svarīgi ir uh, Eh, PTO tirdzniecības veicināšanas noteikumu īstenošanu. Tomēr ir elementi, kas man šķiet problemātiski. Piemēram, tas, ka caurskatāmības trūkums globālajās ķēdēs varētu palielināt cilvēktiesību pārkāpumu riskus. Manuprāt, tas nav pamatoti. Un tas bez vajadzības piešķir eh, tumšu noskaņu dalībai globālajās ķēdēs, kur mēs redzam, ka Eh, iegūmi ievērojami pārsniedz nepamatots bažas kā šīs. Globālās ķēdes rada nodarbinātību un reāls iztiks līdzekļus, ļaujot miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības jaunatīstības valstīs. Mums jākoncentrējas uz to, kā apmainīties ar labāko praksi ar mūsu partneriem, veicinot to, ka globālajās ķēdēs ir lielāka atbildība, Un mūsu pasākumiem ir jābūt eh, kā stimulējošiem, kā GSP, piemēram, kas tiek ierosināts attiecībā uz izcelsmes eh, noteikumiem. Neredzu, kā vienlīdzī, dzimuma vienlīdzības politikas eh, iekļaušana horizontālā ziņā varētu palīdzēt šai situācijai ņemot vērā, ka nodarbinātības e, veicināšanā balstās uz konkrētiem sektoriem tikai. Sievietes e, tiek nodarbināts e, jaunatīstības valstīs, diemžēl pārsvarā tikai atsevišķos sektoros, bet to nevar ietekmēt ar Eiropas Savienības tirdzniecības politiku. Mums arī nav pietiekama informācija par dzimuma jautājuma ietekmi uz tirdzniecību. Un līdz ar to diez vai mēs varēsim kaut ko ievērojami mainīt šai jautājumā. Es tāpēc aicinātu izteikties precīzāk. Kas attiecas uz Brisele 1 regulas noteikumu iekļaušanu, es īsti nesaprotu, kā tas varētu būt juridiski īstenojams. Paldies referentei par šo pirmo atzinu projektu un ar nepacietību gaidu tālāk iespēju sadarboties. Anmarī Minēra Goja e vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos pateikties referentei par viņas darbu, ar lielu interesētību izlasīju viņas darba dokumentu, un ar prieku konstatēju, ka šeit eh, dokumentā ir koncentrēšanās uz globālās tirdzniecības ķēžu pozitīvo un negatīvo ietekmi. Es atbalstu obligātu padziļinātās pārbaudas veikšanu ķēdēs, patīkami pārsteigta biju attiecībā uz to, cik progresīvs bija EPP priekšlikuma kopums. Tas, kas šeit pietrūkst, ir pamata analīze par milzīgajām atšķirībām starp pasaules nabadzīgajām un bagātajām valstīm un par to, kā mēs risinām šos, šīs atšķirības problēmas. Protams, ka ir nepieciešams prasīt, padzināt pārbaužu veikšanu, tāpat arī dzimumu jautājumu iekļaušanu Tomēr, ejot tālāk par šiem virspusējiem aspektiem, atšķirības tikai pieaugs. Ja tiek organizēta sacensības starp ziloni un peli, tad, un ne, netiks aizsargāta peli, tad, eh, protams, ka uzvarēs zilonis un vēl pa ceļam sabradās šo peli. Vien eh, no lietām, kas ir jāņem vērā Briselē, ir aizsargāt mazo, ekon, mazo ekonomiku attiecības. Tad būtu jā, jātiek attiecinām ne tikai uz klimata jautājumiem, bet arī uz kāriem, badu un citām postošām lietām. Mums ir viegli vienkārši atmest šādu kritiku, kas tiek raidīta mūsu virzienā, saucot to par populistisku, bet eh, mums ir jācenšas Eh, arī attīstīt pozitīvās lietas starptautiskajā tirzniecībā. Sociālajiem vidas standarti, eh, kur tiek prasīta kā obligāta ievērošana, to varētu uzskatīt par protekcionismu, bet tie eh, produkti, kuri radīšanā ir pārkāpti šie standarti, nu, mēs varētu tur iekasētās nodevas iemaksāt atsevišķā fondā, kas palīdzētu šīm valstīm uzlabot situāciju konkrētajās jomās. Šīs valstis varētu saņemt šīs samaksētās nodevas un, un tādējādi eh, atmaksāt atpakaļ tām līdzekļus, ļaujot veikt struktūrāls uzlabējumus. Paldies! Haidī Hautala tālāk. Like thank... Priekšādātāji, paldies! Gribu teikt paldies Raifrendam par paveikto darbu. Ļoti interesants darba dokuments. Domāju, ka tas arī ļoti liederīgs sākuma punkts, par ko viņa runā. Tātad tirzniecība visiem stratēģija, kur patiešām arī tiek minētas šīs vērtību ķēdes un tas, kā uz tām rēģēt, veicinot cilvēktiesību attīstību un labu pārvaldību. neredzu, kā šobrīd, tieši tāpat kā koļas no EKR, mēs varam apgalvot, ka tirzniecība ir tikai tirzniecība un tai nav nekādas saistības ar attīstību, cilvēktiesībām, vidi un tā tālāk. Domāju, ka referenta atsauce uz ANO darba kārtību 2030. gadam, kur runa par šiem 17 eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem, ļoti labi parāda, ka mums ir jāintegrē dažādi politiku lauki, jeb jomas, lai rēģētu uz globālajiem izaicinājumiem. Bet, protams, kā jau referente saka, globālās vērtību ķēdes nav vienlīdzīgi sadalīts, tās nesniedz vienlīdz labu nu, atdevi visdažādiem spēlētājiem šai jomā. Un tāpēc jāskatās, lai būtu atbilstīgi mēri, kas ļautu līdzdarboties šai globālajā vērtību ķēdē arī attīstības valstīm un to uzņēmumiem. Un, eh, manuprāt, nav labāka instrumenta šai vajadzībai kā starptautiskais irniecības centrs, kas nu jau daudzus gadus veicina šo aid for trade, jeb ja palīdzība pret tirdznie, tirdzniecību pasākumus. Domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks raudzīties uz to, kā Eiropas Savienībai īstenot visaptvarošu iniciatīvu obligātai iespējamības izpētē tieši tā, kā teica Arēnas kundze, kā viņi to ierosina. Mums ir dažādas sektoru iniciatīvas, un kā viņi atzīmē, atsevišķās dalībvalstīs process ir pavirzies uz priekšu tālāk, tās ir izveidojušas šādu iespējamības eh, izpēti, piemēram, Lielbritānija un Francija, un tās nav vienīgās valstis. Mm, domāju, ka tas noticis sabiedrības spiediena dēļ, jo sabiedrība vēlas to redzīt visaptvarošā ietvarā. Bet, ja Eiropas Savienība nerīkosies, eh, nu, tad process strauji nevirzīsies priekš. Tāpēc gribu vaicāt komisiju, kas notika ar komisijas paziņojumā ietverto iniciatīvu par rīcības plānu attiecībā uz atbildīgu uzņēmēju darbību. Nu jau pusotru gadu gaidām uz to. Kāpēc šis process ir iestrēdzis komisijā? Vai tas tāpēc, ka nevar vienoties dažādi ģenerāldirektorāti savā starpā? Priekšlikumu šai darba dokumentā manuprāt, ir um, izpētes vērti. Man interesanti šķiet tas, ka referenti ierosina izvērst Brisele viens regulas aptvērumu attiecībā uz jurisdikcijas nolēmumiem, tā lai tie varētu tikt attiecināt arī uz trešām valstīm. Gadījumos, jeb lietās tiesas pravās pret uzņēmumiem, kuru mītnes vieta uh, galvenā mītnes vieta vai kur, kurām būtisks eh, uzņēmējdarbības apjoms tiek veikts ārpus Eiropas Savienības. Nu, es domāju, šie priekšlikumi būtu jāizpēt. Es domāju, ka tas varētu būt tas slēp svarīgākais šīs komitejas ieguldījums šai ļoti interesantajā un aktuālajā jautājumā par to, kā tirzniecību veidot tā, lai tā nestu labumu visiem. FDD grupas vārdā nākamā runātāja. Paldies priekšsādātāji. Saka Begēnas kundze, pirmam kārtām paldies Marijai Renai, jo viņa, lūk, jau atkal šoreiz ir sagatavojusi lielisku dokumentu. Iepazinos ar to ļoti uzmanīgi un var li lielā mērā to arī atbalstīt. Tirniecības pamatā šodien ir globāla vērtību ķēde visos kontinentos. Tas, kas tiek ražots Ķīnā, tiek veidots no dažādām izējas detaļām, vienalga, vai tas ražotas ES, Krievijā vai kur citur. Šis ķēdes ir globāls, bet jāsaka, mm, labumu no tām negūst visi ieguldītāji. Redzam, ka tirdzniecība apjomos ir pieaugusi, tā rezultātā pieaugusi arī nevienlīdzība ja tīpaši tas attiec uz attīstības valstīm, un tāpēc ir nepieciešams tirdzniecību padarīt par sociālās iekļautības instrumentu, ne tikai izaugsmas instrumentu. Uh, un ja varēsim veicināt globālo vērtības ķēžu vienlīdzīgu sadali, labumu sadali, tad varēsim veicināt ar tirzniecību labklājību. Un domāju, ka tas taču cerams ir arī šī dokumenta galvenais mērķis. Daudzas attīstības valstis tiek pilnībā izslēgtas no šīs ķēdes, tās ir jāintegrē. Jo te runājam par iekļaujošu izaugsmi nevis tikai eksportu no nabadzīgām valstīm un darba vietu pārvietošanu. Referenti pareizi runā, ka tā runā, ka nākotnes tirniecības nolīgumi būtu jāveido tā, kas ietver obligātas sadaļas par tieši šādiem jautājumiem. Nepatiek tikai deklarēt principus, ir jāparedz arī sankcijas tiem, kas, piemēram, neievēro standartus darbinātības jomā un vidas jomā. Tāpat piekrītu arī tam, kas tiek teikts par neatkarīgām struktūrām sankciju aktivizēšanai pārkāpumu gadījumā. Pārkāpumu gadījumā ir vajadzīga korporatīvā sociālā atbildība, bet jāiet tālāk. Ir vajadzīgi patiesi tādas, tā, tādi punkti un klauzulas, kas varētu tikt aktivizētas lai varētu nu, uzlabot cilvēktiesību un vidas standartus. Ceru, ka referentā pat arī ņems vērā šīs komitejas pārējās iniciatīvas un šo mūsu pieņemto dokumentu iestrādās plenārsēdē pieņemajā dokumentā. Rītīnta komitejā dokum šo dokumentu pieņemsim Un, eh, nu, tam, protams, būs liela noma noteikuma ievērošanā. Paldies, un tagad komisijas pārstāvim vārds lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem! Jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu. Pirmām kārtām komisijas vārdā gribu teikt paldies referentei par šo ļoti labo ziņojumu par šo ļoti svarīgo tematu. Esmu no DG Trade, man te ir kolēģi arī no DG Fisma un citiem. Daudzi DG ir iesaistīti šai darbā. Un tas ir jautājums, kam pievēršam ļoti lielu uzmanību. Te tiek skārti daudzi un dažādi temati, kas skar ne tikai tirniecību, protams, tos visus skatām integrēti. Kas man vēl šķiet svarīgi šai ziņojumā, un to jūs pareizi uzsvērāt, ir tas, ka tam jābūt ļoti plašam, um, debatēm jāietver visas šīs čautnes un izaicinājumi, kas jāiestrādā un kur jāveido mm, atjaun, jaunāks modernāks pieejas. Daudz, ka šeit ir ļoti pareizi un varbūt, nu, kā pirmo minēšu niansi, par ko vairāk atbildīgs kolēģis, kas sēž man pa labi, respektīvi nefinanciālo nefinansiālas informācijas atkla publiskošanas direktīva, kur tiek uzlīdz pienākums lieliem uzņēmiem atklāt informāciju par viņu politikiem, kā rezultātā varētu mm, tikt skārti vides aspekti, sociālie, no, no darbiniekiem, darbiniekiem saistītie ņē, jautājumi, cilvēku tiesības, kas būtu saistīti ar kukuļošanu un tā tālāk. Un 2018. gadā pirmais šāds ziņojums jau tiks sagatavots. Kolēģis par to varēs pastāstīt sīkāk. Tāpat nesen pieņem tiesību aktu, piemēram, jau noteikumu par valsts mm, pasūtījumu ziņojumu, pievērsušoties vidas un sociālajiem jautājumiem. Dzirdēju arī par pāris iniciatīvām, pie kā šobrīd DigiTrade strādā, arī citi Digi tāpat, um, DEFCO un tā tālāk, tad ir kapacitātes veidošana, un arī par programmām. Ne tikai mēs, bet arī citi ģenerāla direktorāta un ārējās darbības dienests nu, veids darbību, kuros ietvaros sadarbojamies, mudinot valstis un mūsu partnerus, tīri no GD trade perspektīvas, izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, GSP plus schēmu ietvaros, tirniecības nolīguma ietvaros, investīciju nolīguma ietvaros, tāpat arī atbalstam SAO un Startautisko darbu organizāciju, Bangladešas kompaktu un tā tālāk. Tāpat rēģējot uz pāris komentāriem, gribu teikt ka mēs vēlamies spēcināt ilgspējīgas attīstības aspekts mūsu tirniecības iniciatīvās. Un, piemēram, lielāku, redzamāku vietu piedāvāt korporatīvai sociālajai atbildībai, iekļaujot to atsevišķā sadaļā. Nu, piemēram, šeit ir nolīguma ar Centrālu Ameriku, esam izveidojuši semināru kopā ar SAU, lai veicinātu šādu sadaļu veidošanu. Tāpat skatāmies uz veidiem, kā labāk īstenot TST sadaļu šais nolīgumos, e, kā panākt šo noteikumu respektēšanu. No mūsu perspektīvas raugoties, kādi ir tie galvenie principi mūsu darbam? Es teiktu, ka pirmām kārtām raugāmies uz viedu, jauktu pieeju. Piekrītu runātājiem, kas teica, ka pastāv ļoti dažādi šīs realitātes šai mainīgajā pasaulē, un nav tā, ka visi sektori ir vienādi. Mēs domājam, ka šeit ir vajadzīga būt tāda eh, vieda un dažāda pieeja, jaukta pieeja. Uh, Mēs vēlamies, protams, atbalstīt reiz eh, uzņēmumus, kas ļaut, ļaujot viņiem iestrādāt ilgspējīgi savās stratēģijās un tāpat rast ilglaicīgus risinājumus. Ilgsības risinājumi būtu, protams, jāiestrādā arī visā kopējā uzņēmē darbības kultūrā un tāpat arī jāpadod rauku, gal, roku galvenajām importu valstīm, eh, gūstot viņu atbalstu, jo bez viņu atbalsta, bez ES prakse un šis eh, svars viņa ropā, protams, būs ievērojami mazāks. Mēs neesam vienīgie tirdzniecības partneri trešām valstīm, protams. Mums tāpat laikā nevajadzētu pārtraukt sadarbību ar valstīm, kurām ir, kurās pastāv ilgspējības riski. Pārsvarā tās ir valstis, kas paļaujas uz mums un daudziem citiem, lai samazinātu nabadzību. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir vajadzīga tāda pieeja, kuras pamatos būtu iesaistīšanās un iekļautšana esam būtiskas investīcijas tajā jau arī veikuši. Gribu turklāt, ja ļausiet jums atgādināt, dot vārdu arī kolēģiem no citiem ģenerāla direktorātiem, jo te tik uzdot šeit arī konkrēti jautājumi. Ja jūs tas interesē, tad viņi arī varētu varbūt sniegt tālākus precizējumus par šiem eh, nefinanciālās informācijas atklāšanas pie, pasākumiem. Paldies, Madlēna! Paldies arī Hautals kundzei, kas uzdeva ļoti konkrētu jautājumu attiecībā uz atbildīgu uzņēmēju darbības rīcības kodeksu, eh, kas tiek šobrīd apspriests komisijā. Tāpat laikā komisija, ne mēs, jo tas nav mūsu, tas ir komisijas eh, atbildībā, viņi šo, ir lēmuši, ka šobrīd tiks dots tālāks politisks grūdienis ilgspējīgas attīstības mērķu darba plāna īstenošanai, ko pieņēmām ANO pirms gada. Pagājušā gada novembrī tika iz, sniegts paziņojums, kur tika runāts par visām mēs politikām, kas varētu dot savu ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā, un tur tika runāts par daudzām ilgspējības problēmām kas, protams, iestrādāt arī atbildīgas eh, uzņēmējdarbības eh, rīcības kodekstā. Un tā tas ir jau kopš 2011. gada. To gan neviens cits runātais nepieminēja, jo visi šie mērumi pasākumi faktiski ir ietverti ES stratēģijā, kas tika pieņemta 2011. gadā. Un tur ir atsaucis visām Sā uz. Uh, uz ANO attiecīgiem dokumentiem. Arī tos visu, to visu veicinam. Mēs šobrīd esam uh, procesā, lai īstenot visas šīs uh, uh, lietas attiecīgajās valstīs. Un tas attiecas, protams, arī uz valsts iepirkumu direktīvu, uz akcionāru tiesību direktīvu, pie kā nesen parlaments uh, panāca vienošanos trialogu ietvaros. Tāpat arī konfliktu minerālu regula, pilna pakotne ar um, pasākumiem, kas vērsti pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, 16. gadā komisija to pieņēma, un šie dokumenti joprojām dažādās komitejās vēl tiek apspriesti, un pēc tam, protams, vēl jāpanāk vienošanās ar padomi. Tā tad ir virkne likumdošanas pasākumu, kas nāk līdzi šai viedajai, jauktajai pieeja, ko minēja kolēģi. Plašā mērā tiek arī mm, īstenota brīvprātīgās kapacitātes veidošana, apmai, apmainīšanās ar paraugu praksi. Uh, Te ir runa par nacionāliem rīcības plāniem attiecībā uz atbildīgu uzņēmēju darbību. Tātad tiešām ir vesels tāds pasākumu klāsts, kas tiek izmantoti, un tie joprojām šobrīd tiek īstenoti. Vēl netika minēts arī tas, ka komisija ir uzsākusi nesen ļoti svarīgu iniciatīvu, kas saist, sa, ir ar nosaukumu ilgspējīgs finansējums, veidojot augsta līmeņa ekspertu grupu kopā ar dažādiem investoriem, uh, lai veicinātu un pārliecinātu visus investorus un to kopienu daudz atbildīgāk veikt investīcijas, ievērojot ilgspējīgas kritērijus, sociālos cilvēktiesību kritērijus. Tātad komisija turpina īstenot visas šīs rīcības un pasākumus, kas jau tika identificēti 2011. gada dokumentā. Tas, ka šobrīd vēl nav nekādas svaigākas visaptverošas informācijas par rīcības plānu, nu tas tāpēc, ka zināmā mērā uh, nu, darbs vēl turpinās, bet 16. gadā bija paziņojums novembrī notiecīgā ģenerāla direktorāta, ka komisija intensificēs šo darbu šāda veida pasākumu īstenošanā. Un šobrīd, eh, nu, tieši tā kā Renas kundze arī minēja un citi minēja, uh, Eh, virzīsies uz priekšu. Par to šie diskusijas notiks arī nākamā otrdien. Šī būs tāds pasākums parlamentā. Tad, tad intensificēsim savu darbu šai jomā, uzmanīgi sakosim līdzi attīstībai divās dalību valstīs - Lielbritānijā, kur ir eh, tiesība akts, un Francijā savukārt arī ir šis eh, pārbaudas tiesība akts, plan de vigilance, kā tas tiek saukts. Nu, tātad šis jautājums tātad arī tiks skatīts uzmanīgi, sakosim līdz šiem tiesību aktiem to īstenošanai, kā tas konkrēti notiek. Tā īstenošana īpaši Francijā, piemēram, vēl nemaz nav sākusies. Nu, un tad pēc tam veiksim arī izvērtējumu, kas no tā visa darbojas, kā tas dod ieguldījumu kopējā ilgspējības attīstības mērķu sasniegšanā. Un tad varbūt pēc pāris mēnešiem tad mēs arī izvērtēsim, ko darīt tālāk. Lūk. Lielas paldies, un tad tālāk vārds referentei. Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es vēlētos pateikties tādas partijas grupai par izteikto lūgumu attiecībā uz grozījumiem par bērnu piespiedu darbu. Uzskatu, ka patiešām šie temati ir ļoti nozīmīgi un jūs izteiktie priekšlikumi noteikti ir interesanti. Uh, īsti nevaru piekrist tam, ka runājot par tirsniecību, mums vajadzētu runāt tikai par tārifiem, investīcijām un kā veicināt tirsniecības plūsmas. Uzskatu, ka Eiropas komisijas stratēģija attiecībā uz um, tirdzniecību visiem ir pietiekami skaidra. Proti, mums ir jādomā par tirdzniecības plūsmām un to uzlabošanu, bet mums ir arī jādomā, kā uh, eh, tirdzniecība varētu palīdzēt uzlabot cilvēktiesības. Un šeit noteikti Inta komiteja arī varētu iesaistīties. Es uzklausīju ļoti rūpīgi to, kas bija visiem sakāms, un ja runa par brīvprātību vai pienākumu, mums jau bija šīs debates, tad, kad runājām par konfliktu minerāliem. Mēs sapratām, ka mēs varam strādāt kopā un varam strādāt pie pienākumiem, ja uh, ir mm, ņemta vērā šī proporcionalitāte. Uzskatu, ka, protams, šeit eh, ir sarežģīti jautājumi, bet mēs varam tomēr vienoties. Uzskatu, ka šeit ir jādomā par diviem svarīgākajiem punktiem. Un eh, Proti ir jārunā par negodīgu konkurenci. Tā nenāk par labu nec tirdzniecībai, nec starptautiskai tirdzniecībai. Un otrs ļaunums ir protekcionisms. Nekādā gadījumā šie priešlikumi neko tam līdzīgu neatbalsta. Uzskatu, ka mums vajadzētu vērsties pret nekodīgu konkurenci un protekcionismu vienlīdz spēcīgi, un ar šo dokumentu mums šāda iespēja pastāv. Uzskatu, ka balstoties tieši uz šādiem, šādām idejām mēs arī gatavosim šo dokumentu. Paldies! Ziņojuma projekts būs gatavs 30. maijā un iespējams, ka mūsu komitejā mēs balsosim jūlijā. Paldies, un tagad sāksim koordinātoru sanāksmi. Šī sanāksme notiks aiz slēgtām durvīm, tāpēc tie, kas nav koordinātori, lūdzu atstājiet zāli.